Godātie kolēģi, mēs varētu mēģināt sākt balsot. Pirmkārt, par procedūru Mulcerkungs gribēja teikt kaut ko. Priekšsēdētājs kundze, saskaņas 40. reglamenta punktu 24. aprīļa sēdē Martin Kungs manā, man nesot klāt, pieņēma ka kāds ir balsojis no manas deputāta vietas ar manu karti, bet, eh, bet tas ir pilnīgs muļķības. Līdz ar to es nesaprotu, kāds varēja tāds izmantot šādas baumas. Es saprotu, ka vēlēšana kampaņā daži šādas ziņas labprāt gan dzirdētu. Bet pirms kāds izsaka šādus pieņēmumus par krāpnieciskajiem darījumiem attiecībā uz manu personu, tas nozīmē ļoti nozīmīgu no, kriminālu noziedzīgu nodarījumu. Uh, Un līdz ar to es aicinu uh, eh, Mārtiņu kungu un arī cits austrijas kolēģus, kas nemitīgi publiskā telpā izplata ziņas, nomelnojot manu personu, ir pilnīgi pārkāpuši jebkuras robežas, un aicinu viņu atsaukt šādus apvainojumus, un aicinu izskaikt uh, eh, publisku atvainošanos savu prezidiju. Thank you, Mr. Meltzer. Paldies, Mulcerkungs. Kolēģi jau zina, ka balsošanas iekārta tika pārbaudīta un tika konstatēts, ka balsošanas iekārta netika izmantot ļaunprātīgi, tā kā šī situācija ir nokārtot. Ehm, es redzu, ka Hans Pēters Mārtiņš grib izteikties, bet ļoti īsi lūdzu dod vārdu. Priekšsēdētājs kundze, vai jūs varētu nodrošināt mieru un klusumu zālē? Piemērotu, vai es tagad tikšu sodīts, ja es tagad drīkstu uh, aicināt uz nobalsošanu? Tā kā tas izskanēja attiecībā uz manu personu, tad pa 140. reglamenta punktu, uh, tad 194. Es gribu norādīt, ka šeit plenārs sēdē nepiedaloties mm, radikāļiem patiešām norādīju to, ko es teicu, un pat to es arī ar vienu uzstāju, un ja man tiek izteikti pārmetumi, Jūs ar vienu zināt šādus ten uh, brin, uh, pretīgus izsaucienus, kuriem pretējs neko negrib vispār teikt. Bet jūs zināt, kāda ir šāda radikāla izteicieni un kāds ir šis uh, pārmetums. Šis attiecībā uz pārmetumu mana izteikuma nepiemērotība ir nepamatota. Tas ir tagad gluži pretēji. Tagad pret mani ir pie, ierosināt kriminālu noziedzīgu nodarījumu, pārmetumu, bet tas ir pilnīgi nepieņemami. To var izdarīt tikai valsts prokurors. Un viņi var tikai izlemt tad, ja šādi piemēroti pārmetumi. Un ja ekstradikāļi ar saviem argumentiem grib vērsties pret mani, šī situācija ir noskaidrota, saka priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi! Vēl Donīčī kungs grib izteikties par procedūru. Lūdzu, dod vārdu jums. Signor Presidente, come ella sa e come invece... Godātā priekšsēdētājs kundze, kā jūs zinat, bet daudzi deputāti varbūt nezina, jo birojs mums sniedz ārkārtīgi maz informācijas par to. Šķiet, ka šī lieta tiek uh, Eh, it kā noklusēta tīšām. Eiropas kopienu tiesa ir pieņēmusi spriedumu par ļoti garu gadījumu, kurā eh, uzstājos es pret Eiropas parlamentu. Šajā tiesas lietā tiek teikts, ka 24. maijā mans mandāts balsojuma laikā netika atzīts. Bet tagad Eiropas kopiena tos tiesa liecina, ka man bija taisnība un Eiropas parlamentam man jāmaksā, jā, jāmaksā kompensācija. Šī Eiropas kopiena tiesas, eh, šis spriedums nāk tieši laikā. 4. maijā prezidents Poterings izteica teica šeit runu, kas bija ļoti tendencioza un pārpratumiem pilna, tā aicināja Tieslietu komiteju vēlreiz izskatīt manu mandātu, kaut arī tiesa tikko kā bija izteikusi savu spriedumu. Es aicināju sasaukt ārkārtas Tieslietu iekšlietu komitejas sēdi Tā kā šis ir mans pēdējais, šī man pēdējā iespēja uzstāties parlamentā, jo es nepiedalos vairs vēlēšanās, tad eh, es gribētu aicināt prezidentūru izlabot šo kļūdu un rīkoties saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas spriedumu. Priekšsēdētājs kundze, es. Uh, gribētu arī sveikt eh, jaunos kolēģus un domāju, ka Eiropas parlamentam šī sakāve ir ļoti pazemojuša. Paldies, Taničī kungs, jūsu komentāri e, tiks ņemti vērā. Prezidents pirmdienas pēcpusdienā tiešām teica runu šeit Eiropas parlamentā. Jūsu komentāri šo pēcpusdienu tiks nodoti biro, birojam birojasēdē. Sāksim balsot. Balsosim par lēmumu priekšlikumu par patstāvīgo komiteju kompetencēm. Pirmais grozījums. Sāksim balsot. Kurš par? Pret? Manuprāt, ļoti neskaidrs rezultāts vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, balsosim par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tagad balsosim par visu lēmumu priekšlikumu kopumā. Eh, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Tālāk lēmuma priekšlikums, parlamenta sadarbības delegācija, delegācija apvienoties parlamentārajās komitejās un tā tālāk asamblējas skaits. Vurtskungs gribēja runāt par šo jautājumu. Jā, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, mana grupa vēlētos ieviest atsevišķu balsojumu par pirmā paragrāfa A apakšpunktu, kas saucas delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, Serbiju, Montenegro un Kosovu. Tādējādi, ja mēs to atzītu, tad mēs atzītu Kosovas uh, leģitīmo pastāvēšanu, kas mums ir nepieņemama. Tādēļ mēs aicinam uh, atsevišķi balsot par šo konkrēto apakšpunktu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūsu lūgums pienāk pēc termiņa, taču, eh, ja tas tiek pieņemts, tad mēs varam tā darīt. Vai ir kādas iebildes pret šo priekšlikumu zālē? Šķiet, ka iebilžu nav, saka priekšsēdētāji. Postēltkungs. Frau Prezident. Priekšsēdētājs kundze, man ir nopietni iebildumi pret šo. Parlaments ar trim ceturdaļām nobalsoja par ne Kosovas neatkarību. Tāpat arī komisija un gandrīz visas dalībvalstis uzskata pilnīgi nepieņemami. If I ask them, they have to vote on that request then the decision will be taken by the House. Is, is the house, are you happy? Vai jūs, deputāti, esat ar mieru balsot atsevišķi par šo apakšpunktu? No. No uh, a... Šķiet, ka kājās piecēlušies pietiekami daudz deputāti, kas ir pret šo atsevišķo balsojumu, tādēļ balsosim tā, kā sākumā bija paredzēts. Pirmais grozījums, kurš ir par? pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par visu lēmumu priekšlikumu kopā. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Nākamais punkts, par ko jābalso, ir Filipa Morijona ziņojums vienas direktīvas un 11 novecojušu lēmumu atcelšanu kopējās zivsaimniecības politikas jomā. Personālais balsojums par šo ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts. Sveicu referentu Marijonu kungu. Nākamais punkts, par ko balsosim, ir nākamais Morijona ziņojums par 14 novecojušu regulu atcelšanu kopējās zivsaimniecības politikas jomā. Atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Sveicu Marijonu kungu. Tālāk pārējiem pie Stavreva kunga ziņojumu par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku atbalstībai. Personālais balsojums par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Sveicu referentu. Nākamais balsojums ir par Onestas kunga ziņojumu reglamenta pārskatīšana attiecībā uz līgumrakstu procedūru. Atkal personālais balsojums, un mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, lai pieņemtu šo ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un šis ziņojums ir pieņemts. Sveicu Onestas kungu! Nākamais ziņojums ir Rēmer Bērgs ziņojums par iestāžu nolīgumu par daudzgadu finanšu schēmu un grozījums šajā nolīgumā. Atkal personālais balsojums, kurā mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, lai atbalstītu šo ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un priekšlikums ir pieņemts. Sveicu Bēgas kungu! Nākamais punkts ir Jutas Haug ziņojums par budžeta grozījumu numur 4 2009. gadam. Šeit atkal vajadzīgs personālais balsojums un kvalificētais vairākums, kas atbalsta. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un ziņojums pieņemts, sveicu referenti. Nākamais punkts ir Vēl viens Jūtas Haugs ziņojums pār budžeta grozījumiem numur 5 2009. gadam. Atkal personālais balsojums un vajadzīgs kvalificētais vairākums šī ziņojuma atbalstam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Arī šeit priekšlikums ir pieņemts. Sveicu referenti. Tālāk mums jābalso par rezolūcijas priekšlikumu, ko mums iesniegus Rūpniecības komiteja par televizoru energoefektivitātes marķējumu. Balsosim par rezolūcijas projektu, kuram nav grozījumu. Ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, kas atbalsta šo rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. Personālais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Priekšlikums pieņemts. Sveicu autorus. Nākamais rezolūcijas priekšlikums arī nāk no Rūpniecības komitejas, un tas ir par mājasaimniecības leduskapju un saldētavu energoefektivitātes marķējumu. Arī šeit ir personālais balsojums, kurā ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Priekšlikums noraidīts jo nav kvalificētā vairākuma. Nākamais rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi Deve komiteja par 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajiem dalībniekiem un vietējām varas iestādēm attīstības jomā. Šeit ir vajadzīgs vienkāršais vairākums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Tālāk balsosim par Ričarda Korbeta ziņojumu reglamentu vispārēju pārskatīšanu, par parlamentu reglamentu vispārēju pārskatīšanu. Balsosim par uh, reglamentu tekstu. Ir iesniegusi grozījums attiecīgā komiteja, kur ir par šiem grozījumiem. Kas pret? Atturs. Grozījumi pieņemti. Balsosim par devīto grozījumu trijās daļās. Personālais balsojums par visām daļām. Balsosim par pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa arī personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī otrā daļa pieņemta. Frasonī kundze, vai jums ir kas sakāms? Jā, paldies priekšādātājs kundze. Mēs lūdzām balsot par to, lai šīs dokuments, šis ziņojums tiktu nosūtīts atpakaļ komitejai, bet jūs to nepieteicāt. Mums nav zināms par to, ka jūs lūdzāt nosūtīt ziņojumu atpakaļ komitejai. Frasonī kundze uzstāja, ka šāds lūgums ir iesūtīts. Jūs varat šo lūgumu izteikt tagad, saka priekšsādātāji. Saskaņā ar 168. reglamentu punktu jūs varat lūgt to nosūtīt atpakaļ komitejai, jebkurā brīdī pirms galīgā balsojuma. Jā, tad es to darīšu tagad un gribētu paskaidrot, kādēļ. Paldies, priekšādātājs kundze, par šo iespēju izteikties. Šī sasaukuma laikā mēs daudz esam runājuši par ietekmes novērtējumu. Ikreiz, kad tiek pieņemts jauns noteikums, ir jāsaka, kāda ir šī noteikuma ietekme. Mēs uzskatām, ka jaunais reglaments, par kuru mēs šodien balsosim, par ko ir runa Korbeta ziņojumā, ne, ir nesaprotams. Mēs nesaprotam, kādas būs sekas tam, ka mēs būtiski mainīsim veidu, kā mēs šeit pieņemam normatīvos aktus tiek piedāvāta iespēja apvienot komitejus, vairākus referentus izvēlēties. Un plenārsēdē līdz ar to nonāktu pilnīgi Eh, pretrunīgi grozījumi un eh, pretrunīgas procedūras vispār. Tādēļ Zaļie un Eiropas brīvā alianse aicina ziņojumu nosūtīt atpakaļ atbildīgai komitē. Nevis tādēļ, ka mēs negribam uzlabot situāciju, bet tādēļ, ka mēs nevēlamies e, pieņemt tādu reformu, kas mūsu likumdevēja pienākums padarīs nākotnē ļoti sarežģīts. Paldies par uzmanību! Thank you, Mrs. Pras Paldies, Frasonī kundze! Vai kāds vēlas izteikties pret? Uh, un pēc tam es gribēšu uh, aicināt arī referentu Lainenkungs, vai jūs izteiksieties pret priekšlikumu? Jā, paldies priekšsēdētājiem. Eiropas Savienības reforma pat par sevi ļoti sarežģīta, bet Eiropas parlamenta reforma ir vēl sarežģītāka. Kolēģi Fresoni norādīja, ka reforma process jau ilgs divi ar pus gadus, mums ir izveidota reformu grupa, kurā Frasoni kundze pati bija dalībniece. Un arī galu galā mūsu secinājumi izriet no reformu darba grupas. Tas nozīmē, ka mēs iesniegsim plenāru sesiju nobalsošanai to, par ko mēs esam diskutējuši un lēmuši divarpus gadus. Un tāpēc nav nekāda pamata atsūt, nosūtīt atpakaļ izskatīšanai šo priekšlikumu. Līdz ar to ir jābalso un jāsagatavojas jaunajai uh, sasaukuma periodam un nav pamatot šis prasība. Paldies. Paldies Lainen kungam un tagad referents Korbet kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es nedomāju, ka man ir kas piebilstams, ja nu vienīgi tas, ka Monikas Frasonī pamatojums atsevišķiem grozījumiem varētu viņu pamudināt balsot pret šiem grozījumiem taču ne jau nu nosūtīt šo ziņojumu atpakaļ komitejai, jo tādējādi mēs nevarētu pieņemt nevienu grozījumu. Tas, manuprāt, būtu ārkārtīgi nevietā. Kurš ir par Frasonī kundzes priekšlikumu sūtīt ziņojumu atpakaļ komitejai? Paldies! Kurš ir pret šo priekšlikumu? Paldies! Kurš atturas? Manuprāt, rezultāts ir pietiekami skaidrs. Turpināsim balsot. Tātad mēs nonācām līdz 9. grozījuma trešajai daļai. Personālais balsojums. Sākam balsot par trešo daļu. Vai visi ir nobalstojuši? Tad beidzam balsot. Trešā daļa ir pieņemta. 11. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 23. grozījums. Divās daļās. Kurš ir par pirmo daļu? Kurš pret? Atturas. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Arī pieņemta. 29. grozījums. Divās daļās, kurš ir par pirmo daļu? Pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturs, arī pieņemta. 32. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 32. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 33. grozījums divās daļās. Personālais balsojums. Sāksim balsot par 33. grozījumu pirmo daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa - personālais balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Otrā daļa ir noraidīta, jo nav kvalificētā vairākuma, kas atbalstītu to. 42. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 45. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, vajadzētu pārbaudīt. Pārbaudīsim elektroniski, balsojam par 45. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 51. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 52. grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 58. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 62. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Balsosim par astoto grozījumu divās daļās. Personālais balsojums par abām daļām. Sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi ir jau nobalsojuši? Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Personālais balsojums par otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šī daļa ir pieņemta. 61. grozījums ir atsaukts. Balsosim par 63. personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Balsosim par desmito grozījumu personālais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 53. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Balsosim par 14. grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 14. grozījumu, tādēļ, ka ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un grozījums tik tiešām ir pieņemts. Paldies! Es esmu saņēmusi kompromisa grozījumu numur 69 saskaņā ar reglamenta 155.4. apakšpunktu, man ir vajadzīga parlamenta piekrišana pirms balsojuma par šo kompromisu grozījumu, vai ir kādas iebildes? Šķiet, ka nav. Tādēļ balsosim kompromi par kompromisu grozījumu 69. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Balsosim par 69. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Septiņpadsmitais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas. Man likās, ka noraidīts, jo mums vajadzīgs kvalificētais vairākums, bet ja vēlaties, mēs varam elektroniski pārbaudīt. Tātad, un tagad otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Otrā daļa ir noraidīta. 59. grozījums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. 68. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 60. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 66. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 54. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 55. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tādēļ mums jābalso par 35. grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 57. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Korbet kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, pirms mēs balsosim par 49. un 67. grozījumu, Es gribētu jūs aicināt mainīt kārtību. Vajadzētu balsot vispirms par 67. grozījumu. Tas ir vēlāk panākts kompromiss, kuru mēs eh, sarakstījām pēc balsojumu komitejā. Un tad būtu loģiski par to balsot. Šķiet, ka nav iebilžu, tad darīsim tā, kā referents iesaka. Balsosim par 67. grozījumu personālais balsojums, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tad balsosim par 49. grozījumu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un vai jūs zinat, kā jūs balsojat par vai pret? Jā, man šķiet, ka jums bija pietiekami daudz laika to izdomāt, tagad beidzam balsot. Un 49. grozījums ir pieņemts, līdz ar to 65. grozījums atkrīt. Un tagad mums jābalso par lēmumu priekšlikumu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un priekšlikums ir pieņemts. Sveicu Korbeta kungu. Un tagad pārtrauksim balsošanu, jo sāksies svinīgā sēdes daļa. Liebe Liebe Kolleginnen un Kollegen! Cenītās kolēģis, godātie kolēģi, pēc pāris nedēļām laikā starp 4. un 7. jūniju Eiropas Savienības iedzīvotāji, pilsoņi balsos par jauno Eiropas parlamentu.